Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bien... Es, esiet visi sveicināti jaunajā mūsu lūgumrakstu komitejā eh, šīs parlamentārās komitejas eh, izveidošanas sēdē, un es vēlētos šo sēdi eh, sākt sevi stādot priekšā esmu Karlos Iturgai no Spānijas delegācijas, un man krita tas gods vadīt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 to daru tāp, nevis tāpēc, ka esmu visvecākais, bet tāpēc, ka ir mainījušies notikumi un sekretariāts man lūdza atrasties pie šī prezidentūras galda. Šobrīd biju eh, vicepriekšsēdētājs iepriekšējā komitejā. Mums šeit ir eh, deputāti, kas ir daudz senāki, daudz labāk kvalificēti un tādi kā Kašmana kungs, kurš ir ļoti labi sev parādījis un daudz vairāk sev parādījis, ka es taču. Uh, taču arī šis mirkļa prieks ir prieks. Un sāksim uzreiz, pāriesim pie darba. Ievēlot eh, priekšsēdētāju un vicepriekšsēdētājus, kā šīs delegācijas eh, priekšsēdētāji tiek izvirzīta persona, kas ir uh, apliecinājusi savu pozīciju kā, kā eh, priekšsēdētāja. Tā ir Masoni kundze no Tautas partijas grupas. Vai ir vēl kāds kandidāts uz priekšsēdētājā matu? Šobrīd nav. Un eh, tādējādi mēs aklamācijas kārtībā ievēlēsim šo kandidāti par. Ya ve, señora Mazzoni, que no hace ni votos. Un eh, aplausi bija pietiekami, lai mēs Maconi kundzi uzskatītu par ievēlētu. Io vorrei brevemente ringraziare tutti quanti voi. Es gribētu pateikties kolēģiem par izrādīto uzticību un šo aklamāciju. Un tādajādi es esmu nonākusi pie šīs komitejas prezidentūras galda. Es ceru, ka es attaisnošu jūsu gaidas un varēšu uh, Eh, varēšu turpināt aizējošās prezidentūras iesākto darbu. Ļoti īsi. Mēs pārie, eh, un ātri pāriesim pie nepieciešamajām formalitātēm, jo šodien mēs esam iecerējuši izveidot eh, mūsu komiteju maksimāli īsā laikā, un mēs. Vai jūs vēlējāties ko sacīt? Es redzēju, ka kāds ir pieteicies izteikties. Tādējādi pirms, um, pirms es aicinu jūs balsot par pirmo vicepriekšsēdētāju, es dodu vārdu Kašman kungam. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju runāt par nākamo jautājumu, tāpēc arī pieteicos, uh, tad, kad pienāks mans laiks, tad es labprāt izmantošu šo iespēju runāt. Allora, anche per... Jā. Tad runājot par pirmo priekšstādātāju vietnieku posteni, mums ir tikai viens kandidāts, un tā ir Paliedēri kundze no Itālijas delegācijas. Līdz ar to mans e, priekšlikums būtu sekojoši. Mēs varam balsot par šo kandidatūru aklamācijas kārtībā, neizmantojot vēlēšanu urnas. Prieksēdētājs kundze, saka kolēģis, vispirms es vēlētos apsveikt jūs ar ievēlēšanu, un tomēr tā kā Pelierdērī kundze neatrodās. Ā, jūs esat šeit, vai? Es tikai vēlējos pateikt, ka Pelierdērī kundze akceptē nominā izvirzīšanu, bet eh, iespējams, ka viņi to pateiks grieķiski. Congratulazioni. Mēs eh, apsveicam jūs ar ievēlēšanu pirmā priekšstādātāja vietnieka amatā. Lūdzu, ieņemiet vietu prezidijā. Otrais priekšstādātāja vietnieka postenis. Arī šeit mums ir tikai viena kandidatūra, ir izvirzīts Meierkungs. Un arī mēs varam izmantot to pašu metodu, aklamācijas metodu kolēģi ievēlēšanai. Otrā priekšsēdētāja vietnieka amatā. Congratulations! apsveicam Meijer kungu ar ievēlēšanu. Un trešais priekšsēdētāja vietnieka postenis. Vitorgai kungs, es atvainojos, ka es nevaru izrunāt šobrīd vēl pareizi jūsu uzvārdu, bet jūs esat ievēlēts reklamācijas procedūru. Ultima votazione per il Un pēdējais, ceturtais priekšstādātāja vietnieka postenis - Hankis Kundze. Quindi, nella... Vai jums ir kādi jautājumi, un es vēlētos apsveikt visus jaunievēlētos priekšstādātāju vietniekus. Un tādējādi mēs esam pabeiguši trešo darba kārtības punktu un nodibinājuši grupas prezidiju un nodibinājuši komitejas prezidiju. Vai kādam ir kādi jautājumi? Aukens kundze. Paldies, priekšstādātais kundze. Es e, vēlos runāt tāpēc, ka man ir divi, divas tēmas. Pirmais runājot par mūsu komitejas vārdu. Iepriekšējā sasaukuma laikā šo komiteju sauca par, ska... mēs runājām par to, ka vajag runāt skaidrā valodā un komiteju nosaukt tā, lai iedzīvotāji to saprot. Jo, piemēram, Va, dāniski šo sauc Uļvaļas for Andrauna, un neviens nesaprot, ja to sauc Petī. Un es jau vēlēšana kampaņas laikā teicu, ka man nepatīk sēdēt tik absurdā, komitejā ar vēl absurdāku vārdu. Un es Dānijā teicu, ka to vajadzētu nosaukt par iedzīvotāju sūdzību komiteju, jo patiesībā tā tiesām ir komiteja, kurā griežās iedzīvotāji un vārdam nosaukumam vajadzētu būt tādam, ka to iedzīvotāji var saprast. Tāpēc es griežos pie mūsu komitejas prezidēja un lūdzu nomainīsim nosaukumu no petīcijām uz iedzīvotāju sūdzībām. Es ceru, ka visi saprata tūkojumu no dāņu valodas. Tas bija pirmais priekšlikums, otrais priekšlikums. Vai mēs nevarētu pēc iespējas ātrāk uzaicināt Zviedrijas prezidentūras un Zviedrijas valdības pārstāvis, kurā viņi ierastos mūsu komitejā un šādai tikšanās reizei būtu jābūt kopā ar Cecīliju Malmstrēmu, kura ir sēdējusi iepriekšējā sasaukumā šajā komitejā un kura šobrīd ir Zviedrijas valdībā Eiropas lietu ministre. Es uzskatu, ka tādā veidā mums izdotos jau pašā sākumā izveidot ļoti labu sadarbību ar Zviedrijas prezidentūru, un tas nāktu par, tas nākt par labu daudziem mūsu turpmākās darbības mērķiem. Tātad otrs priekšlikums pēc iespējas ātrāk uzaicināsim Zviedrijas prezidentūru Cecīliju Malmstrēmu un eh, es ceru, ka mums tas arī izdosies. Arī es eh, sveicu jūs priekšsēdētāji, taču es domāju, ka visi šiem, visiem šiem punktiem eh, tie ir jāizskata grupas sanāksmē kopīgi ar koordinatoriem un biroju un nevis šeit. Es domāju, ka mēs arī varam uh, uzklausīt, ka mēs esam šeit, lai uzklausītu priekšlikumus. Un visi jūs atbalsta priekšsēdētāji. Altså spørgsmålet Jāsaka, Aukens kundze, jautājums patiesībā ir par to, lai mēs uzaicinātu Zviedrijas valdības pārstāvis. Mēs varam gaidīt, un tomēr uzskatu, ka tas nāktu visiem par labu, jo jau šobrīd mums ir jautājums par mūsu komitejas nosaukumu. Iepriekšējā sasaukumā par eh, komiteju nosaukumiem lemj parlaments, un tad es domāju, ka arī mājaslapā mēs varētu pastāstīt iedzīvotājiem, ko mēs darām, kā mēs to darām, un es domāju, ka tas ir viens no centrālajām komitejām šajā parlamentā, un ir ļoti svarīgi iedzīvotājiem to saprast. Jā, dank, Frau Vorsitzende, auch von mir Glückwünsche. Paldies, priekšsēdētāji, no manas puses visu to labāko. Vēlos teikt, ka man ir tieši pretējais viedoklis. Manuprāt, ir jābūt iespējai, lai kopā ar Zviedrijas prezidentūru mēs ieviestu tādu jaunu kultūru šajā komitejā. Manuprāt, nu nebūtu jau pareizi, protams, vienmēr pielāgoties prezidentūrai, bet būtu pareizi, ja mēs sadarbībā ar padomi mēs varētu tiešām palīdzēt mūsu iedzīvotājiem, ja viņiem ir kādas sūdzības, lai arī padomas priek, pārstāvi ir klāt, lai arī viņi varētu kaut ko darīt liebas, lietas labā. Runājot par lūgumrakstu, šīs vārds eh, petīcijas nāk no latīņu valodas, un tur visi saprot plus mīnus. Un savukārt vācu valodā es varu teikt, ka ombuda iedziens, ombudsman, tas arī mums nī visai saprot, bet visi jau ir pieraduši, cilvēki jau saprotu. Bet Tā kā es teicu, mums ir nosaukums, kas jau ir apstiprināts reglamentā, līdz ar to nebūtu pareizi jau tagad uzreiz visu ašu lemt. Ziniet, mēs būsim tagad uh, iedzīvotājs sūdzību komiteja. Bet arī vēl viens komentārs no manas puses. Manuprāt, būtu ļoti labi, es, protams, nezinu, kad mēs to darīsim, vai nākamnedēļ vai septembrī, bet man ir ļoti steidzams lūgums. Uh, vai jūs, jaunie priekšsēdētāji un vietnieki, vai jūs varētu sazināties pēc iespējas ātrāk ar sekretariātu, jo mums ir ļoti daudz lūgumrakstu, kas jau ir veci, kas jau sen ir iesniegti, iedzīvotāji ir neapmierināti ka lūgumraksti tiek izskatot, izskatīti mūžīgi. Lūdzu, paskatieties, kurus no lūgumrakstiem mēs varam izskatīt pēc iespējas ātrāk. Un, manuprāt, vismaz daži no lūgumrakstiem, kas ir saistīti ar jautājumiem, kas vairs nav aktīva. Bieži vien ir runāts par kompensācijām, un cilvēkiem šīs kompensācijas ir vajadzīgas. Un, manuprāt, būtu pareizi uh, jau septembrī visu pateikt un pēc iespējas ātrāk izskatīt šo lietu, jo savādāk var sanākt, ka, ja mēs gaidīsim līdz oktobrim, tad visi jau tad visi fakti tiek notušēti, kaut kur noslēpti un viss, un cilvēki nesaņem savu kompensāciju. Manuprāt, tas ir nopietni. Mēs nedrīkstam tagad vai vēl pa diviem mēnešiem atlikt šo lietu. Thank you, Madam President. Uh, can I Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es tikai vēlētos atsaukties uz to, ka ir Izskatās, ka šobrīd eh, birojā, prezidijā šajā komitejā ir ievēlēts vairākums sievietu. Es eh, sieviešu un eh, izskatās, ka mazāk runājot mēs varam izdarīt vairāk. Un tāpēc tie priekšlikumi, kuri šobrīd ir jūsu priekšā, tātad uzaicināt Zviedrijas prezidentūru un komitejas nosaukumu izmaiņu, mums nevajadzētu steigties ar šiem lēmumiem. Uh, Es piekrītu Aukens kundzei, un tomēr varbūt vajadzētu tikties koordinatoriem un birojām un tad nonākt pie loģiska secinājuma nākošajā sēdē. Tas, manuprāt, būtu tikai labi, jo pretējā gadījumā mēs eh, varam nepanākt vēlmo rezultātu. Jā, priekšsēdētāji, arī es vēlos apsveikt priekšsēdētāju un apsveikt ievēlētos vicepriekšsēdētājus šajā komitejā ir četri, sastāv četri parlamenta vicepriekšsēdētāji. Vēlētos sacīt Aukeris kundzei, ka par eh, komiteju nosaukumu nelēmja pas, pašas komitejas. Tā nav kāda padome vai, vai, vai, vai kaunsils, kurš šis jautājums tiek eh, spriests. Ja Aukeris kundze grib mainīt nosaukumu, tad tam ir paredzēta sava procedūra, ja tā vēlas uzsākt šo procedūru tad arī viņa var to darīt. Taču e, to, par to nelēmj e, pati komiteja atsevišķi. Par to nevar ārlietu komiteja, teiksim, sev paņemt un nomainīt pēkšņi nosaukumu vai konstitucionālo lietu komiteju paņemt un nomainīt sev nosaukumu. Taču, manuprāt, ir ļoti labi, ka varētu uzsākt procedūru, lai piedāvātu jaunu nosaukumu. Taču tas nav pašas komitejas darbs un katrā ziņā nejaušajā sēdē. Just, I, I, I support, uh, Cashman. Jā, es tikai vēlējos pateikt gan Kašman kungam, gan visiem pārējiem kolēģiem. Apsveicot ar atkārtot ievēlēšanu, mēs nolēmām šajā grupā un pagājušajā sasaukumā un formāli sagatavošanās darbi ir padarīti. Līdz ar to es nenāku klajā ar kuriozu priekšlikumu un tagad no zila gaisa kaut ko pat ķeru. Es domāju, ka tas ir ļoti liels lēmums un mums tiešām vajadzētu atlikt tā pieņemšanu. Sì, sì, sì, va bene, era chiaro. Passo la parola al mio viceprezidente. Jā, e l'esperienza. Jā, labi. Tad eh, varbūt mums vajadzētu tomēr eh, lūgt arī viedokli no priekšsēdā vietniekiem. Priekšsēdētāji, tā kā mēs jau esam uzklausījuši kolēģus, un šis jautājums darba kārtībā nebija iekļauts eh, mēs varētu to pārcelt uz nākamo koordinatoru sanāksim, tur to apspriest, tāpēc, ka lai šādu pretie gadījumā mēs Aukens kundzi ļoti, ļoti, ļoti iekavēsim un mums būs pietiekami daudz laika, lai mēs varētu šo jautājumu apspriest pienācīgi. Eh, es piekrītu priekšsēdētāju vietniekam jo mēs jau domājam par nākamajām sanāksmēm. 26. datumā koordinātori varētu tikties 26. augustā. Un uh, 1. septembrī ir komitejas eh, sēde, tātad koordināta 26. augustā īsi pirms eh, komitejas sanāksmes. Un tad tur mēs varētu tiešām diskutēt tālāk par šiem priekšlikumiem, kurus izdzirdējām šodien. Un eh, varbūt tad mēs varētu arī atkal atgriezties pie šī jautājuma par, par nosaukumu, vai mums vajadzētu dot citu nosaukumu, rīkoties tā, kā mēs iepriekš bijām runājuši sakrā nosaukumu. Tālāk par iedzīvotāju piedalīšanos un atbalstu šīs komitejas darbam ir jāpaturprāta arī šī ideja sadarboties tiešāk ar esošo prezidentūru Eiropas Savienības padomē un būtu ļoti labi, ja mēs eh, vairāk saistītu mūsu komiteju ar citām Eiropas Savienības institūcijām, vajadzētu koordinēties un akcelerēt sadarbību, lai mēs ātrāk varētu apstrādāt lūgumrakstus, ko esam saņēmuši no iedzīvotājiem visā Eiropā. Mums tiešām nāk sūdzības no pašiem pamatiem, no ierindas cilvēkiem, un ir svarīgi pātrināt darbību ar šiem. Tāpēc uh, uzskatām, ka šīs ierosinājums ciešāk sadarboties ar Zviedrijas prezidentūru ir ļoti labs, un koordinātori par to varētu arī padomāt un parunāt. Paldies par šo darbu šodien, tālāk turpināsim, tā kā es teicu. Tad nākamā sanāksme koordinātoriem ir augu.